Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai. Kolēģi, parlamenta deputāti, viesi, dāmas un kungi. Man ir liels gods vadīt šo pēcpusdienas sanāksmi kopā ar kolēģiem no ITRE komitejas. Patricija Tojas kundzi, Mēs kopīgi vadīsim šo sanāksmi. ceru, ka e, tā būs bagātīga, auglīga sanāksme, proti sanāksmes otrā daļa, kas veltīta ilgtspējīgai izaugsmai un konkurētspējai. Eiropas Savienības um, konkurētspēja ir pakļauta daudziem izaucinājumiem. Mums vajadzētu padomāt um, par iekšēju enerģētikas tirgus pilnveidošanu, par daudzu aspektu apvienošanu, par ilgtspējīgumu energopiegādēs, par CO2 emisiju samazināšanu un piegāžu drošību. Šodien mēs runāsim par to, kā sasniegt šos mērķus kopīgiem spēkiem. Ja vēlaties uzdot jautājumus mūsu referentiem pēc prezentācijām lūdzu jūs aizpildīt um, dzeltenu veidlapu, kas jums izdalīta. Mēs uh, tās uh, savāksim un sastādīsim runātāju sārakstu. Te Jānīkungs kavējas nedaudz ieradīsies pēc 20 minūtēm, līdz ar to mēs sāksim ar Beirera kunga prezentāciju, kas ir Business Europe ģenerāldirektors. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, paldies par uzaicinājumu, paldies Lietuvas parlamentam un Eiropas parlamentam par um, organizācijas darbiem. Šis pasākums notiek īstajā laikā un īstajā vietā. Mums jāpieņem ļoti svarīgi lēmumi komisijā 22. janvārī un tāda arī Eiropa padome februārī. Piedalīsies, protams, arī Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti šajā lēmumu pieņemšanas procesā. Līdz ar to paldies vēlreiz par ielūgumu. Eh, tagad varu precizēt mūsu nostāju. Šajās eh, enerģētikas debatēs eh, likmes ir ļoti augstas rūpniecībai, darba devējiem Eiropā. Un mums jāaplūko vairākas lietas vēlreiz. Uh, jo dažas problēmas izriet no tā, ka mēs nesam pietiekami rūpīgi eh, bijuši analizējot situāciju. Tātad mums jāorganizē politikas, jo mums eh, nebūs iespējams eh, atkal industrializēt kontinentu vai vismaz paturēt industriālo pamatu bez labas enerģētikas politikas, un te mums vēl ir daži izaicinājumi konstatējami. Pirmā lieta augstas enerģijas cenas. Gāze un elektroenerģijas cenas ir nozīmīgi palielinājušās Eiropas Savienībā. Savukārt mūsu konkurentu tirgos cenas samazinās. 37% elektroenerģijai SO valstīs starp 2005 un 2012 gadu. Tātad palielinājums savukārt ASV bija konstatējums samazinājums par 4 uh, procentiem vai 41 procentu punktu, kas, protams, attiecīgi ietekmē rūpniecību. Runāja par gāzes cenām, situācija vēl sliktāka. Tas uh, izskaidrojams ar Uh, to, kas notiek ar naftas cenām. Hmm, viens ir piesaistīts otram, bet aprunājoties ar top menedžeriem šajā jomā, mm, viņi tieši piemin šīs uh, cenas uz enerģiju kā pamata problēmu un piekļuvi finansējumam tirgos. Uh, Tātad enerģijas cenas pārāk augstas, tā ir pamat problēma. Un klimata mērķi, kas pārklājas ar mūsu politiku un vides mērķi. Šādi notiek signālu sagrozīšana. Visi piekrista, mēs jau labu laiku pirm, pirms laba laika sākām runāt eh, par eh, gatavošanās darbiem, bet tad mūsu darbus mm, nedaudz eh, iztraucēja finanšu krīze. Tagad mums vēl ir daudzas atbalsta programmas, kas turpina darboties 870 miljonu tonu, un tagad uh, vairāki simti uh, tonu uh, atjaunīgajā enerģijā, kas figurēja aprēķinos. Un trešā lieta, ko es vēlos pieminēt, trūkst koordinācijas dalību valstīs. Tagad uh, pieprasījums ir uh, liels. Uh, vajadzības eh, arī, bet koordinācijas trūkst. Eh, vislabākais eh, piemērs ir situācija Vācijā ar enerģētiku, kas šis pagrieziens, kas notiek Vācijā, tas ļoti ietekmē, kā, protams, Vāciju un Vācijas rūpniecību, bet arī kaimiņu valstis. Un šis lēmums tika pieņems bez attiecīgās koordinācijas, kas bija vajadzīga Eiropas līmenī. Uh, Tā tad um, ir vairākas problēmas, ar kurām saskaramies un kuras jārisina tagad. Aplūkojot visu Eiropas enerģētikas politikas uh, vēsturi, aplūkojot to no uh, putnu lidojuma perspektīvas un salīdzinot Eiropu ar ASV, tad uh, varam secināt, ka mūsu enerģijas ražošana kļūst netīrāka, dārgāka un uh, ražošanas izmaksas pieaug. Savukārt ASV ražošana kļūst tīrāka, lētāka un ražotāji labi pelna. Jāpiedomā tātad pie dizaina un attiecīgi šīs lietas ir jāresina. Biznes Europe kā organizācija ir attīstījusi septiņus um, priekšlikumus, lai atrisinātu, lai uzlabotu situāciju. Viena lieta es jau pieminēju - līdzsvars starp klimata politikas mērķiem un mūsu mērķiem enerģētikas jomā, kas pasliktina konkurētspēju. Es um, piedāvātu šeit uh, sasniegt drošākas piegādes un uh, nosprast konkrētus konkurētspējas mērķus. Protams, te mums būs jāuzņemas atbildība runājot par klimata aizsardzību, bet uh, pagaidām mēs esam fokusējušies pārāk uz vienu pīlāru. Bet mums ir trīs pīlāri - izmaksu konkurētspēja, piegāžu drošība un trešais pīlārs, protams, vidas aizsardzība, bet uh, visi trīs pīlāri jārespektē vienādi. Un uh, tikai, ja mums būs uh, mērķi izmaksu konkurētspēja, uh, tā mēs. Uh, varēsim izlīdzināt uh, situāciju, kas mums veidojas ar mūsu galveniem konkurentiem šajā jomā. Tātad uh, daži uzskata, ka mums būtu nepieciešams vienotais CO2 emisiju mērķis, nevis daudzi dažādi mērķi, jo tie daž, dažkārt traucē viens otru. Un um, būtu nepieciešams raidīt skaidrāku signālu, lai uh, garantētu investīciju drošību. Uh, To sakot, es negribu teikt, ka mēs aizmirstam par atjaunīgo enerģiju. Tas nozīmē, ka nevēlamies pastāvīgas subsīdijas. Vēlamies atbalstu uh, tehnoloģijām agrīnajā fāzē, bet nevēlamies pastāvīgas subsīdijas tehnoloģijām, mm, jo tas tirgiem nepalīdzēs. Atkal piemērs no Vācijas, bet Vācija ir ļoti liels tirgus. Uh, šajā jomā. Ja mēs samazinātu uh, CO2 emisijas par vienu tonu ar saules paneļiem, tas izmaksātu 600 eiro. Tātad pat, ja oglekļa cena būtu 30, ko daudz vēlas, tāpat uh, 20 reizes uh, izmaksas pārsniegtu. Mm, reāl, reālo situāciju tirgu un cilvēku kam nebūtu stimula tu nodarboties. Atgriežoties pie vienota emisiju mērķa. Tam jābūt piemērotam, pielāgojoties uh, citu valstu ambīciju līmenim. Un ko es ar to gribu teikt? Jāplauko vēsturiskā attīstība. Jūs redzēsiet, ka Eiropa jau daudz ko ir izdarījusi, Mēs jau esam sasnieguši samazinājumu, būsim sasnieguši samazinājumu par 21% 2020. gadā, un tad mēs esam gatavi arī atbalstīt mērķus līdz 2030. gadam, pat ja globāli nekas nenotiks. Tas nav pašsaprotami. Manā vēlēšana apgabalā par to bija ļoti uh, dzīva diskusija, bet uh, mēs uzskatām, ka tas tomēr ir labākais ceļš, kā turpināt. Mēs uh, esam. Mm, uzņēmušies uh, emisiju tirzniecības uh, schēmu un mēs to atbalstīsim, bet um, jāmeklē kopsaucējs um, citām valstīm, jo vieni paši um, mēs pasauli neglābsim citas valstis eh, globāli attīstās daudz straujāk, un 2030. gadā mūsu īpatsvars emisiju ziņā būs tikai 4,5%. Kā pat ja mēs līdz nulē samazināsim emisijas, pasaulē tas pēc būtības daudz ko nemainīs. Tas nenozīmē, ka mums nekas, nav, nekas vairs nav jādara. Mums jāmaina iepriekšējā ja stratēģija, nedaudz tā jāpielāgo. Nu, jāsacina, ka iepriekšējā stratēģija nav devusi tādus rezultātus, ko būtu gribējuši, proti ambiciozu globālu vienošanos, bet Varšavā mēs redzējām ko citu, un tagad Business Europe ietvaros mums bija iespēja uh, organizēt viedokļu apmaiņu ar organizatoriem, bet kas mēs redzējām Varšavā, īsti neiet šajā virzienā. Indija un Ķīna negribīgas, Japāna no mīnus 25 aiziet uz plus 3. Un eh, īstenībā plus 3 nozīmē mīnus 5. Katrā gadījumā mēs te runājam par izmaiņām pār 28%. Uh, eh, eh, šie mērķi realist, šiem mērķiem jābūt realistiskiem. Mēs domājam, ka mīnus 40 Uh, nav pārāk augsts uh, mērķis, bet tam jābūt pielāgojamam. Jo, ja būsim elastīgāki sarunu laikā, piesaistīsim vairāk valstu uh, šim globālajam nolīgumam, un tad varēsim arī celt ambīciju līmeni, bet ja neviens nevēlēsies uh, uh, iet ar mums šo ceļu, uh, Tad mums jāsamazina nedaudz ambīciju līmenis, citādi atkārtosim Kopenhāgenes kļūdas, kas eh, nav pārāk, kas nebija pārāk veiksmīga pieredze. ETS vēlamies eh, paturēt kā stūrakmeni visā šajā sistēmā, kaut arī tur bija konstatējamas problēmas eh, ekonomiskās krīzes dēļ, bet tajā ir liela vērtība. Tā ir atkarīga no tirgus spēkiem. Uh, un pēc 2020. gada es neizslēgtu, ka būs kādi nedaudz citi mehānismi, lai pielāgotos uh, tirgus attīstībai. Bet, ja tas tā notiks, tam jābūt paredzamam un caurskatāmam. Un mums nevajadzētu vadīties uh, pēc uh, īstermiņa politiskiem uh, apsvērumiem, bet domāt ilgtermiņā. Par subsīdijām runājot, jāparedz pakāpeniska atcelšana. Protams, investoriem arī vajadzīga drošība, bet mēs redzam, ka tas sagroza tirgu. Mēs vēlamies uh, vēlreiz agrīnajā fāzē atbalstīt tehnoloģijas, bet uh, pastāvīgi subsīdijas nevēlamies. Atgriežoties pie koordinācijas Mums būs nepieciešama obligāta koordinācija. Es eh, pieminēju eh, enerģijas eh, politikas pagriezienu un jā, Vācijā un līdz ar to šeit būtu jāpareic obligātas konsultācijas, bet tā paliek dalība valsts kompetence, to mēs neapšaubām. Uh, Tas nav vairāk Eiropas, ko mēs te pieprasām, bet labāka Eiropa. Mēs redzam, ka dramatiska vajadzība koordinēt nacionālās politikas. Vēl viena lieta, kas man šķiet svarīga, sakot, ka ETS ir pareiza sistēma. Jāpadomā, ka tu attīstīja kā tirgus orientēto sistēmu, nevis fiskālo sistēmu. Pagājušo divu gadu laikā mums bieži e, bija diskusijas, kur piedalījās finanšu ministriem. Tas pierāda, ka šo politiku izmanto kā fiskālu instrumentu, bet e, tā sākotnēji bija izveidota tieši, lai no tā izvairītos. Un uzskatām, ka peļņai no ETS e, vajadzētu tikt investētai rūpniecība. Tad, tad, e, tā būtu tāda kompensācija par globālo tirgu un e, šī tiešā investīcija palīdzētu modernizēt ekonomiku, ieviest jaunas tehnoloģijas un īstenot mūsu mērķus. Līdz ar to tas ir mūsu interesēs. Un pēdējais Um, bet ar ļoti svarīgs punkts ir jādaudzveido energopiegādes avotus. Te var runāt par dažādām iespējām, bet arī tagad mums ir vairākas iespējas. Nu, te jāpiemina slānekļa gāze. kad es piedalījos Austrumu partnerības samitā, es, uzk... es jau toreiz teicu, ka mums tas jādara partnerattiecību dēļ, bet arī strateģisko apsvērumu dēļ. Gāze spēlēs pamatlomu šajā politikā, mūsu resursi noplecinās, un slānekļa gāze ir alternatīva, kas mums ir nevajadzētu mūs jau iepriekš izslēgt no šī procesa. Noslēgumā. Ļoti svarīgi ir pareizi noformulēt šo politiku, jālīdzsvaro klimata un enerģētikas politika, lai industrializētu Eiropu, bet ar to vien nepietiks. Daudz vairāk jādara, jānodrošina piekļuvē finansēm, jālikvidē robi, jāuzlabo tirgu funkcionēt spēja, jāuzlabo elastīgums, bet tas jau ir cits stāsts. Te jāsadarbojas arī ar rūpniecību un operatoriem. Tas arī ļoti svarīgi centrāli. Pat paldies par uh, ielūgumu vēlreiz. Ačiū Eiropas. Eiropas. Liels paldies. Eiro uh, biznesa ģenerāldirektoram Markusam Bēreram noteikti būs daudz jautājumu, jo jūs stāstījāt uh, par pavisam savādāku pozīciju nekā tā, pie kuras mēs esam pieraduši. Tā Jānīkungs joprojām nav klāt, tāpēc tagad uzklausīsim Kornelisu Bloku, Utrehtas uh, universitātes uh, profesoru. Viņš runās par atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Lielas paldies priekšstādātāji, paldies par iespēju piedāvāt jums īsu prezentāciju. Uh, Uh, par enerģētikas nākotni Eiropas Savienībā. Es gribētu šajā prezentācijā runāt par trīs pamatjautājumiem. Pirmkārt, ko mums varētu atjaunīgā enerģija sniegt 2030. gadā? Otrais jautājums kā var integrēt uh, atjaunīgos enerģijas avo, avotus elektrības padeves sistēmās un kādus stimulus var piedāvāt, lai šos enerģijas avotus attīstītu tālāk. Tātad pirmais jautājums. Ko mēs varam sagaidīt no atjaunīgās enerģijas 2030. gadā? Eh, es centos eh, izveidot modeli, globālo modeli, kas nodemonstrētu mums, kā attīstās eh, atjaunīgo energoavotu izmantošana. Es tagad detaļās neiedzirināšos, parādīšu tikai galvenos rezultātus. Lūk, šajā slaidā jūs redzat, kāds scenārijs uh, ir sagaidāms laika posmam līdz 2030. gadam. Tie, kas sēž tālāk, varbūt neredz visu. Nu, tā, galvenais šī augšējā līnija ir kopējais enerģijas patēriņš. Jūs redzat, ka mēs paredzam, ka patēriņš samazināsies, tāpēc, ka energoefektivitāte tiks uzlabota. Es tagad neskaidrošu visas energoefektivitātes iespējas, jo par to runās Bovīkungs. Bet jūs redzat apakšā šīs krāsainas uh, uh, uh, līnijas, uh, Tie ir dažādi atjaunīgie avoti, kuru izmantošana pieaugs līdz 2030. gadam. Protams, tas ir tikai aplēses balstoties uz pašreizējo situāciju. Ja jūs aplūkosiet atšķirīgos avotus šeit, tad jūs redzēsiet, ka šeit ir dažādi atjaunīgās enerģijas avoti. Apakšā zilā krāsā tā ir vēja enerģija, pēc tam dzeltenā krāsā. Saules enerģija dažādos paveidos, uh, gan elektrības, gan uh, siltuma ražošanai. Tad uh, ģeotermālā enerģija un uh, liela sadaļa šeit uh, bioenerģija. Visu pirms atkritumi kas tiks izmantoti enerģijas gūšanai, bet, protams, arī biomasa un um, enerģijas kultūras. Šajā scenārijā elektrība e, ieņem e, tādu ļoti nozīmīgu lomu. E, tas nozīmē, ka mēs varēsim plašāk izmantot saules un vēja enerģiju. Katrā nozarē situācija izskatīsies savādāk. Jūs redzat, ka uh, ēkas ir uh, tā joma, kur uh, visvairāk būs atjaunīgo enerģijas avotu rūpniecībā, nedaudz mazāk un vismazāk transporta nozarē. Jūs redzat, ka kopumā, neskatoties uz atšķirībām, tomēr atjaunīgie energoavoti būs svarīgi visur. Tad tālāk par izmaksām. Augšējā līnija ir investīciju līnija. Tas, kas ir nepieciešams katru gadu, kas būtu jāinvestē, lai attīstītu enerģētiku. 2% no IKP katru gadu vismaz lai attīstītu šo enerģētikas nozari. Protams, mums eh, jāstiprina arī eh, enerģijas padeves tīkli un jāatvēlē arī investīcijas pētniecībai. Ir, protams, arī ietaupījumi. Eh, tā ir zilā līnija. Un, protams, ar laiku šie ietaupījumi samazināsies, bet neto rezultāti ir uh, zaļā līnija, kas rāda, ka mums vispirms bija neto investīcijas, un tad pēc tam vēlāk uh, būs jau tikai ieguvumi. Protams, šī gala cena būs atkarīga arī no naftas cenām, bet mēs domājam, ka pat ja mēs šeit ieskaitītu klāt fosīlo enerģijas avotu izmaksas, tad reālie ietaupījumi būtu vēl lielāki. 2030. gadā eh, CO2 emisijas Eiropas Savienībā būs par 50% eh, zemākas nekā 90. gados. Un tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, proti kā integrēt atjaunīgos enerģijas avotus elektrības sistēmās. Parunāsim par dažādām iespējām. Vispirms parādīšu jums attēlu, kas atspoguļo to, kā pašlaik izskatās elektrības padeves sistēmas. Jūs redzat, eh, kāda ir pašreizējā situācija Vācijā. Vācija ir piemērs. Jūs redzat šeit elektrības ražošanu šī gada janvārī, vienas nedēļas laikā. Un tā ir visai tradicionālā sadale. Tā izskatās elektrības ražošana Vācijā vienas nedēļas laikā. Dienas laikā jūs redzat, pieprasījums pēc elektrības ir lielāks, naktī attiecīgi zemāks, augšā mums te ir uh, uh, Uh, saules un vēja enerģija. Saules, protams, ir mazāk uh, ziemas laikā. Un tad tālāk ir citi enerģijas avoti. Tie lētākie varianti ir uh, atomenerģija, tad sarkanā pēc tam uh, uh, ogles, brūnogles un uh, akmensogles un gāze. Jūs e, redzat, bet, e, ka gāzes e, spēks stacijas naktī tiek atslēgtas būtībā un tiek izmantotas dienas laikā. Tā ir parastā situācija. Pirms desmit gadiem situācija noteikti bijusi aptuveni tāda pati, bet arī pašlaik ziemas apstākļos tas ir tas pats. Kas tad notiek vasarā? Paskatīsimies, kas notika jūnijā vienas nedēļas laikā. Jūs redzat, ka uh, sadalījums ir pavisam savādāks. Saules enerģija tiek saražota dienas laikā. Jūs redzat arī, un to zina visi ražotāji, ka uh, būtībā uh, gāzes uh, enerģiju vairs nevar izmantot. Šī oranžā līnija ir ļoti šauriņa. Gāze nav vajadzīga. Jūs redzat arī, ka o, uh, ogles spēkstācijas uh, naktī un nedēļas nogalē jāatslēdz, un nedēļas nogalē pat uh, atomelektrostāciju darbība ir jāsamazina. Te vēl vajadzētu divas lietas pieminēt. Pirmkārt, uh, šis uh, Uh, kopējais uh, sadalījums ir stabilāks uh, nekā iepriekš, tad šī atšķirība starp dienas jaudu un nakts jaudu tagad ir izlīdzināta, salīdzinot ar iepriekšējo situāciju. Un jūs redzat, ka diezgan glūda ir pārēja šeit starp atjaunīgajiem energoavotiem un citiem enerģijas avotiem. Tas nenozīmē, ka tiešām vajadzētu pielāgoties ik pa desmit minūtēm tam, kas uh, notiek uh, ar saules enerģijas ražošanu, bet, protams, uh, dienas laikā situācija var mainīties. Vēl vajadzētu atzīmēt, kā izmainās cenas. Uh, agrāk bija ļoti lielas izmaiņas cenās starp uh, dienas laiku un nakts laiku, un tagad jūs redzat, ka, piemēram, eh, ir stipri samazinājušās eh, elektrības cenas. At Vācijā reālas cenas ir daudz zemākas eh, nekā iepriekš, un tas ir pateicoties atjaunīgajiem um, enerģijas avotiem. Un tas pats būtībā ir jūtams arī citās valstīs. Nīderlanda un citi sūdzās par to, ka Vācijas enerģija esot pārāk lēta. Tas pat negatīvi var daudzus ietekmēt. Bet kas reāli notiks, ja mēs izmantosim vairāk un vairāk saules enerģijas? Jūs redzat, ka agrāk mums bija tad uh, uh, viens uh, tāds grūdienas dienā, bet tagad mums ir kamieļa variants. Tad divreiz dienā vajadzētu pastiprināti izmantot tradicionālo enerģiju. Un tas nozīmē, ka elektrības sistēmas ir pilnībā jāmaina. To darbība ir um, no, ļoti nopietni mainījusies. Vācija un arī citas valstis pašlaik apsver iespēju izmantot vēl vairāk atjaunīgo enerģijas avotu. Un tas nozīmē, ka mums vēl labāk jāsaskaņo pieprasījums un piedāvājums, nepieciešamas elastīgas sistēmas. Lūk, tādas mums ir iespējas. Tad kādas uh, būtībā ir elastības iespējas? Pirmkārt ir uh, piedāvājuma elastība. Runa nav tikai par tradicionālajām uh, spēkstacijām, bet arī par uh, atjaunīgās enerģijas spēkstacijām. Arī tam vajadzētu būt uh, elastīgām. Tad, ja mēs runājam, piemēram, par vēja vai saules generatoriem, nav jau tā, ka tiem jāstrādā jebkuru minūti. Tad ir arī jārunā par elastību pieprasījumu pusē rūpniecībā, bet nākotnē arī maisaimniecībās būs elastīgāk jārūpējas par enerģijas izmantošanu. Piemēram, maisaimniecības izmantos arī elektriskās mašīnas, un tad būs jādomā, kad tās uzlādēt. Nu, tas svarīgākais pašlaik ir tīkla izmantojums. Var nodrošināt elastību, izmantojot to enerģiju, kas tiek saražota pašlaik pārmērīgā tad apjomā, tad to izmantojot kur citur. Tas nozīmē, ka ir uh, jāpaplašina padeves tīkli. Un, protams, jāparūpējas arī par enerģijas glabāšanu. Ļoti svarīgi, lai šī glabāšana nekļūtu par pirmo un vienīgo iespēju, jo Tas nav piemērots risinājums īstermiņā. Varbūt pēc 20 gadiem mēs varēsim izmantot visas iespējas. Um, mēs veicām analīzi par to, kas notiktu Vācijā, ja Vācija nepaplašinātu savus uh, padeves tīklus. Un uh, mēs konstatējām, ka līdz 2030. gadam uh, situācija īpaši nemainītos. Protams, Vācija plāno paplašināt atjaunīgo energoavotu izmantošanu, bet līdz 30. gadam vēl eh, tā rezultāti būs samērā ierobežoti un var iztikt ar esošajām eh, enerģijas padeves sistēmām. Protams, būtu vēl labāk un pat lētāk, ja tīkli tiktu paplašināti, tos varētu tad efektīvāk izmantot, Lūk, to mēs varam darīt, lai uzlabotu sistēmas. Ir vairākas iespējas, kā padarīt padeves sistēmas elastīgākas, kā risināt problēmas. Un tagad pēdējais jautājums, jo man ir vēl nedaudz laika. Tāpēc es ātrumā vēl Pastāstīšu par stimuliem atjaunīgās enerģijas izmantošanai nākotnē. Mums ir dažādas iespējas. Jūs noteikti zināsiet, ka mums jau dažviet ir kvotu sistēma, ir uh, atšķirīgie tarifi, arī uh, konkursi piegādātiem tiek izsludināti Ir dažādas sistēmas dalība valstīs, lai atbalstītu atjaunīgos energoresursus. Bet svarīgi, protams, panākt zināmu harmonizāciju. Tā arī lēnītēm notiek. Vairāk un vairāk valstis ir ieinteresētas um, izmantot atjaunīgos energoresursus un piedāvā uh, dažāda veida tarifus un prēmijas uh, par šādas enerģijas izmantošanu. Mēs varam mācīties no tām valstīm, kas jau uh, ilgāk izmanto šādu enerģiju. Un šis mācības atšķiras no, tā teikt, ikdienas loģikas, kas nozīmētu ka lielāka harmonizācija vienmēr ir labāka. Jā, harmonizācija ir vajadzīga, bet trīs galvenie secinājumi, kurus gribētu uzsvērt, ir šādi. Pirmkārt, dalību valstīm nepieciešams labs satvars, labs atbalsta satvars, jo uh, tikai tā var veicināt investoru uzticību. Otrkārt, nepieciešams ņemt vērā investīciju riskus. Sistēmas var atšķirties, dažas sistēmas ir daudz riskantākas investoriem. Un tas noved pie tā, ka atjaunīgā enerģija ir lielāka. Jo mazāks risks, jo, li, jo mazākas izmaksas. Un Treškārt nepieciešams pielāgot atbalsta līmeni tehnoloģijas attīstībai un tirgus apstākļiem. Ir daudz piemēru tam, ka uh, enerģijas cena ir pazeminājusies, uh, bet uh, atbalsta līmenis netiek uzreiz mainīts, tad tas obligāti jāpielāgo tirgus situācijai. Noslēgumā tad, uh, gribu atkārtot, ka iespējams izmantot atjaunīgo enerģiju daudzos veidos. Protams, ir izaicinājumi, bet tos visus var atrisināt. Un eh, runājot īpaši par atbalsta sistēmām, tad tām jābūt atbilstošām valsts specifikai, un eh, tad tās būs efektīvākas par vienkāršu harmonizāciju. Paldies! Nuoširdžiai dėkoju profesoriui, ponui. Lielas paldies, profesori! Paldies Loka kungam par prezentāciju. Kolēģi, Tajānī kungs ir ieradies, liels prieks jūs šeit redzēt, liels paldies, ka atvēlējāt savu laiku arī šai sanāksmē. Un tagad došu vārdu komisāru kungam, kurš runās par uh, drošiem un energoresursiem, kurus atļauties, kas ir. Tātad es runāšu savā dzimtajā valodā ir pieejams arī tulkojums. Deputāti, dāmas un kungi! Es domāju, ka šodienas sanāksme ir ļoti svarīga. Tā ir svarīga, tā sniedz mums iespēju apspriest enerģijas tēmu Un mēs varam runāt par to, kā nonākt pie modernas un konkurētspējīgas politikas. Kā jau jūs zināt, tad Eiropas Savienība ir noteikusi 20% mērķi, uh, 20% no IKP līdz 2020. gadam. Un tuvākajās dienās mēs publicēsim paziņojumu. Mm, šī paziņojuma mērķis. Tas būs būtisks ieguldījums uh, janvāra Eiropadomas sanāksmē, kur mēs runāsim par enerģijas sektoru konkurētspēju. No fiskālā aspekta mēs zinām, ka ir jānes zināmi budžetāri upuri, bet tajā pašā laikā mums ir jāatbalsta arī reāla ekonomika, uh, lai mēs nodrošinātu modernu un efektīvu industriālo politiku, mums ir jāpievēršās vairākiem svarīgiem jautājumiem un faktoriem. Mums ir jākoncentrējās uz noteiktām darbībām, proti jaunām tehnoloģijām, tirgus piekļuvēja, piekļuva kapitālam, cilvēku kapitāls, prasmes, apmācība. Un tāds fundamentāls pilārs visiem šiem aspektiem ir enerģijas politika tā nav nekāda nejaušība, ka Eiropa padome jūnijā aicināja Eiropas komisiju februāra padomē sagatavot dokumentu, tādu dokumentu, kurš izklāstītu enerģijas politikas ietekmi, ietekmi uz industriālo politiku. Mēs komisijā strādājam pie šie dokumenta, un ar šo dokumentu varēsiet, dokuments tiks publiskos pirms padomas sanāksmes. Esam noteikuši ambiciozus mērķus. Esam plānojam līdz 2005. gadam būtiski mainot enerģijas nozari Eiropā un arī mainot mūsu politiku. Uh, enerģijas mērķi līdz 2030. gadam, tas ir ļoti būtisks solis šajā virzienā, bet mums ir skaidri jānosaka īstermiņa un vidēja termiņa politiskie mērķi, lai mēs varētu noteikt, lai mēs varētu sasniegt ambiciozi nospraustos mērķus pēc iespējas zemākām izmaksām gan savienībai, gan sabiedrībai mums ir jāpatur prātā, ka mūsu prioritāte ir uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē. Zinām, ka bezdarba līmenis ir augsts. Mums ir jāatbalsta darba vietu un darba vietu izveida un izaugsme katrā nozarē. Mums ir jāizmanto visas mūsu iespējas labākā veidā, lai mēs nonāktu pie tādas ekonomikas, kas darbotos efektīvi un efektīvi izmantot sev pieejamos resursus. Tieši tādēļ svarīgi ir izvērtēt enerģijas cenas. Enerģijas cenas Eiropā ir pārāk augstas, tās mazina mūsu konkurētspēju. Mēs par elektrību maksājam dārgāk nekā cilvēki maksā par elektrību Ķīnā Un ar šīm augstajām izmaksām uh, ir grūti nodrošināt mūsu konkurētspēju. Problēma visiem ir skaidra, bet uh, vieglu risinājumu tā nav. Uh, šodien iepazināmies ar nesenākajiem datiem un uh, konstatējām, ka Eiropā un Japānā uh, tiek maksāts gan arī divreiz vairāk par elektrību nekā ASV. Tāpat arī ir dabas gāzes cena ir trīsreiz zemāka nekā importa maksa, ko maksā Eiropas Savienība. Vēl viena tēma, ka mums jāpievēršas, ir slānekļa gāze. Mums ir tai, uz to jākoncentrēs. Eiropas padoma ir bijusi ļoti skaidra savā nostājā, ka tā vēlas virzīties šajā virzienā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu saglabāt neitrālu nostāju attiecībās slānekļa glādi. Pastāv zināmas uh, uh, vides uh, bažas un apsvērumi, bet tāpat arī jāņem vērā arī politiskās un ekonomiskās sakas. Savienotās valstis. Uh, kļūst aizvien konkurētspējīgāks pasaules mērogā tieši dēļ, dēļ slānekļa gāzes, un Eiropa to nevar ignorēt. Eiropai bez. <clears throat> Tad zinātniski ir jāizanalizē tas, vai mēs varam iegūt slānekļa glā, gāzi, uh, nenodarot kaitējumu videi. Tas varētu būt potenciāls. Um, uh, Mm, resursus, ko mēs arī varētu iegūt. Bet tas ir tikai viens no aspektiem, kas ir jāapsver enerģijas politikā. Ir vairākas Eiropas Savienības dalībvalsts, kas vēlas, lai mēs būtu drosmīgāki. Kamerona kungs sa nosūtīja vēstuli komisijas priekšstādātājiem un pieprasīja, lai komisija rīkojas drosmīgāk un ambiciozāk. Es atkārtoju vēlreiz, ka mums ir jāveic objektīva, zinātniska analīze par um, riskiem, kas varētu rasties vidēji. Pašreiz cenas ir pārāk augstas. Ir vairāki komponenti uh, - sadale, uh, nodavas, nodokļi, uh, Eh, subsīdijas atjaunīgai enerģijai. Visas šīs izmaksas ir pieaugušas. Un 30 līdz 45 procenti eh, mm, no galējās cenas sēdz patērētāji pārāk daudz, kas ir atkarīgs no enerģijas cenām. Tas ir ļoti būtiski uh, nozarēm. Un ne tikai uh, tādām nozarēm, kas patērē daudz enerģijas, kur uh, 30-40% no viņu izmaksām var sastādīt enerģijas izmaksas, bet tas ir arī, līdzīgi, tas ir arī līdzvērtīgi svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs nevaram izvairīties no mazo vidēju uzņēmumu pieminēšanas, jo viņu pievienotā vērtība darbu radīšanā un ekonomikā ir ļoti svarīga un jā, šīs nozares strateģisks. Tātad izmaksas ir pārāk augstas, bet tāda ir nozaru re, e, realitāte. Šīs nozars ir svarīgas visas Eiropas Savienības konkurētspējai. Kā? lai mēs atrisinām šos ārkārtīgi augstās enerģijas izmaksas atsevišķiem uh, sektoriem, un bez šiem sektoriem mēs iztikt nevaram. Energoefektivitāte ir viena no iespējamām atbildēm un risinājumiem. Pastāv jau arī sasaist, saistītās izmaksas, bet, kad tiek pieņemti uh, investīciju lēmumi, tiek izvērtēti arī um, izmaksu aspekti, un šeit saskaramies ar jaunām problēmām. Kāds no, viens no alternatīvajiem res, uh, risinājumiem būtu relokācija. Pastāv risks, ka augstas enerģijas uh, cenas liktu lielajiem industriālajiem uzņēmumiem um, pamest uh, Eiropu. Atkārto vēlreiz, ka mums ir jāveic būtiska augsto izmaksu analīze un ir uh, konsekventi un skaidri viss jāizvērtē. Mums ir uh, jānodrošina vislabākā iespējamā nacionālo politiku koordinācija un jānodrošina arī koordinācija uh, Eiropas Savienības līmenī, kas gala beigās ļaus izvairīties no iekšējā tirgus kropļojumiem un ļaus nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus globāli. Es nedaudz uh, gribētu pieskarties arī par aktuāliem Eiropas Savienības konkurences noteikumiem. Tie tika ieviest iekšējā tirgus vajadzībām, un mans personīgais viedoklis uh, ir tāds, ka, ka tie nebūtu adekvāti citā kontekstā. Piemēram, šis energo intensīvās no, nozars 2050. gadā konkurēs iekšējā tirgus noteikumos, bet pašreizējā situācija ir citādāk. Mums ir jākonkurē citādākā realitātē ar Āziju, ar Ķīnu, ar Brazīliju, ar Indiju. Tādēļ uzskatu, ka konkurences noteikumi būtu jāpārskata. Konkurence, godīga konkurence ir absolūti nepieciešama, bet mums ir jāizvērtē pašreizējie noteikumi. Es domāju, ka šie noteikumi būtu jāaktualizē un jāatjaunina. Ja palūkojums uz klimatu un enerģiju 2020. gadam, mums ir jāpievēršas šādiem jautājumiem. Ir jānodrošina konsekvence tajā pašā laikā saglabājot a, mūsu ambiciozos mērķus, lai novērstu tālāku cenu paaugstināšanos Eiropas Savienībā un lai novērstu šo cenu atšķirības pieaugumu starp Eiropas Savienību un mūsu uh, lielākajiem konkurentiem pasaules līmenī. Mums ir jākoncentrējās uz izpēti un izstrādi. Es uzskatu, ka mūsu reindustrializācijas stratēģija būs balstīta uz visiem šiem aspektiem. Kad mēs runājam par Eiropas Savienības industrializāciju, mm, mēs runājam arī par tādu politiku, kas balstīta uz enerģijas taupīšanu un atjaunīgiem resursiem. Pat ja šie risinājumi nebūs viegli vai vienkārši. Bet lūkojoties nākotnē, mums ir jākoncentrējas uz enerģijas taupīšanu. Tā ir jākļūst par būtisku mūsu darbu daļu. Kā jau jūs zināt, tad pēdējos gados liela daļa mūsu uh, ražošanas ir pārcelta uz Ķīnu. Un rezultāts ir tāds, ka uh, Ķīna pašlaik ir atbildīga par lielākajiem CO2 izmešu apjomiem pasaulē. Uh, Eh, būtībā ir notikusi būtiska, notikuši būtiskas izmaiņas, un tad šī ražošana pašlaik notiek Ķīnā. Kā jau minēja, tad arī ASV tagad intensīvi izmantos lānekļa gāzi un ir um, tad būtiski mainījies energoresursu struktūra uh, ASV, būtiski samazinot elektrības cenas tīri salīdzinot ar Eiropas Savienības cenām. Mums ir jānodrošina tas, lai nākotnē uh, pieejamo energoresursu klāstā būtu iekļaut visi mums pieejamie resursi. Kā jau es teicu, tad uh, sākumā ir uh, ārkārtīgi svarīgi nodrošināt cenu samazinājumu mūsu nozarēs. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars ar slānekļa gāzi, ir jāveic investīcijas šīs iespējas izpētē. Slānekļa gāze jau nav vienīgā joma, kurā mums ir jāveic izpēt, bet ja mēs neveiksim nepieciešamo izpēt par pieejamiem energoresursiem, tad mēs tiešām riskējam ar savas konkurētspējas samazināšanos un atšķ, atšķirības energo resursu cenās padarīs uh, Eiropas Savienību vāju un viegli ievainojumu. Kā jau es teicu, pirms uh, februāra samita mēs prezentēsim uh, šo ziņojumu no mana ģenerāla direktorāta un arī no Ettingera kunga ģenerāla direktorāta. Uh, kā atkārtošu vēlreiz, ka mums ir jānodrošina daudzveidība eh, pieejamos enerģijas resursos, mums ir jāizpēta ļoti detalizēti atjaunīgo resursu lomu tirgu un šo resursu iespējas tirgu. Mēs esam izveidojuši vadlīnijas nacionālajiem budžetiem priekš atjaunīgiem resursiem. Un pat, ja šīs vadlīnijas nav saistošas, es domāju, ka dalībvalstīm tās tomēr vajadzētu ņemt vērā, jo atjaunīgo resursu izmantošana, energ enerģijas pārvaldība nākotnē ir ļoti cieši atkarīga no atjaunīgiem resursiem. Ir noteikti diskusijas par atomenerģijas izmantošanas pārtraukšanu. Um, um, Eiropas Savienībā, bet es domāju, ka tas tikai uzlabos mūsu starptautisko konkurentu pozīcijas. Ja mēs uh, Tātad, tāpat arī jāizvērtē biomasas izmantošana. Mums ir jādomā par jauniem risinājumiem, jādomā, kā samazināt izmaksas, ir jāturpina savienojumu veidošana tā, lai uzlabotu Eiropas Savienības starptautisko konkurētspēju un lai tiktu sasniegt 2020. gada mērķi. Atjaunīgā enerģija ne tikai uh, uzlabos vidas situāciju līdz 2020. gadam, bet um, Eh, šī atjaunīgā enerģija un tās resursi arī sniegs jaunas iespējas mūsu uzņēmumiem. Šodien iepazinos ar Eirobarometra rezultātiem par to, kā mazie un vidējie uzņēmumi a, eh, virzās pretim zaļākai a, eh, attieksmei. Visi mazie uzņēmumi ir a, izvēlējušies un devuši priekšroku taupībai. Mm, uzņēmumu dot priekšroku mazākam piesārņojuma līmenim un zaļākai sistēmai. Arī tas um, tātad sniedz lielu ieguldījumu mūsu zinātībai Eiropas Savienībā. Mēs esam piedzīvojuši kā emisiju pieaugumu, bet a, zaļināšana ir devusi a, rezultāts. Um, jo īpaši Izrēlā un Ķīnā šīs divas valstis ir izmantojušas Eiropas Savienības zināšanas zinātību zaļināšanas jomā. Es domāju, ka visi šie faktori var sniegt savu ieguldījumu mūsu konkurētspējas uzlabošanā. Tomēr mums jābūt drosmīgākiem izdarot izvēles. Un lai mēs varētu risināt izaicinājumus, ko rada industriālā konkurence un um, domājot par darba vietām, mums ir jādomā par a, to, kā a, ieviest vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Ja mēs vēlamies, lai mūsu enerģijas sistēma būtu tāds instruments, kas atbalstīs a, ražošanu un konkurētspēju, mums ir jāatbalsta tāda sistēma, kas radīs vairāk darba vietu, kas arī būtu viens no risinājumiem, lai pārvarētu krīzi. Paldies! Saiču Eiropas komisijas pirmininko pavadotoju atsakingam uz pramonį. Lielas paldies um, komisijas vice priekšsēdētājiem, kas atbildīgs par rūpniecību un uzņēmēju darbību. Un tagad pēdējais referents uh, šīs sesijas ietvaros, kas runās par slānekļa gāzi Eiropā. Uh, Runā arī par energoefektivitāti un, kā teikt, slānekļa gāze Eiropā. Vārds tiek dots Randalam Bovijam. Lielas paldies! Un labu pēcpusdienu visiem! Es gribēju nedaudz pastāstīt ne tik ļoti par slānekļa gāzi, bet drīzāk par alternatīvām slānekļa gāzei. Man ļoti iedrošināja tas, ko teica komisārs Tajānī eh, par efektivitāti kā iespējamu alternatīvu. Jo, manuprāt, tā tas arī ir, un tā uzskata arī daudz eksperti šajā jomā. Mēs varam piekrist pēc šī rīta diskusijām eh, par problēmām, ka problēmas mums ir pieaugušas enerģijas cenas eh, slikta vai drīzāk konkurētspēja, kas pasliktinās, eh, diezgan bīstama klimata pārmaiņu problemātika un eh, bezdarba līmenis. Tad arī citas problēmas, ko izrausa vietējais piesārņojums. Varbūt zināt, eh, lielākoties pilsētas Eiropas Savienībā pārkāpī emisiju izmešu robežas. Tātad tiek emitēts daudz vairāk emisiju nekā atļauj PTO un uh, nekā atļauj Eiropas Savienības likumdošana. Tātad veselības aprūpas problēma te arī parādās. Kā to visu atrisināt? Un šeit es uzskatu, ka mēs varam nonākt pie kopsaucēja. Runa nav drīzāk par enerģijas cenām, bet gan par enerģijas izmaksām, enerģijas daudzumu, resursu daudzumu, kas tiek izmantoti. Te jāņem vērā, ko mēs eh, gribam teikt, sakot konkrēt spēju. Runa nav par lētām precēm, runa ir par kvalitāti, par labi izglītotu personālu. Uh, te vesels kopums faktoru, kas nosaka konkurētspēju. Un es domāju, ka mēs uh, tuvināmies mūsu izpratnē par šo ideju, konkurētspējas ideju. Protams, uh, vislāk jāatgādina par klimata izaicinājumu. Izaugsme ir nepieciešama. Tā mums palīdzēs, uh, tā piesaistīs investīcijas. Uh, jāpalielina darba spēka un kapitāla ražīgums, un, lai uzlabotu situāciju ar veselību, jāsamazina piesārņojums. Ko es te gribu teikt? Strādājot pie iekšējā enerģijas tirgus pilnveidošanas un uzlabojot tirgus efektivitāti, kas ir nākamais solis un kas uh, ir šī tirgus sastāvdaļa, mēs noteikti atrisināsim daļu no šīm problēmām. Mēs no uh, Bloka kunga dzird, profesora Bloka dzirdējām uh, par uh, to, kāds iespējas mums te ir ģeotermāla enerģija, tātad paisuma bēguma spēki, kas mums ir visu laiku, ko var izmantot. Uh, Mm, lūk, tā ir nākotne. Slānekļa gāze savukārt mm, mums jābūt piesardzīgiem, kā komisārs Tajānī teica. Man nešķiet, ka tā būtu dzīvot spējīga alternatīva. Es piedalījos daudzos pētījumos ASV. Ir īpaši apstākļi. Ja aizlidosiet uz ASV, tad uh, eh, ASV rietumi praktiski nav apdzīvoti, pamanīsiet. Un tad šī frakturācija tur ir iespējama, bet um, Eiropā apstākļi nav tādi. Un es domāju, ka ja šādi tiks nopliecināti resursi, būs grūti uzturēt arī labu vidas stāvokli. Tad um, mums jārunā arī par siltumnīca efektu gāzēm. Tā kā jāpaliek pie konvencionālu liem tradicionāliem uh, avotiem. Drīzāk jādomā par inovāciju, par resursu efektivitāti. Uh, tie ir atslēgvārdi, lai uzlabotu konkurētspēju. Konkurētspēja uh, labākās kvalitātes izpratnē, nevis kon cenu konkurences izpratnē. Par efektivitāti runājot vislētākā enerģija nav tāda, ko saražo. Ražojot vienu kilovatu stundu enerģijas, eh, mēs eh, jau, jau rodas lielas pašizmaksas, tā kā mums eh, jāsāk tieši izējas punktā mm, uzlabot situāciju. Un te parādās atjaunojamie energoresursi. Tad uh, tirgus kapacitāte, rezerves kapacitāte, jūsu vajadzības šajā ziņā un rēģēšanas spēja. nevienlīdzīga slodze, dažādi periodi, kā tirgus uz to var rēģēt, ar uzglabāšanu iespējams, akumulāciju. Šādi efektīvi strādājot jāveido iekšējais tirgus. Un kā izskanēja no rīta, mums nav vajadzīgi tikai starpsavienojumi, nepieciešama vietēja sadale un ražošana. Te tikai ierosināt atvērtas vairākas iespējas, kā to panākt. Tas ir ļoti svarīgi šim vienādojumam. Ēkas patēra 40% no kopēja enerģijas patēriņa infrastruktūra. Tā tīkli līdz ar to ir ļoti svarīgi. Standartizācija, vēl viena svarīga lieta, lai pilnveidotu iekšējo tirgu, tas ir pirms nosacījums efektivitātei. Ir minimālas efektivitātes prasības, kas tiek īstenotas, ekodizaina prasības, ir EC marķējums, ir tas viss palīdz harmonizēt iekšējo tirgu, enerģētikas politiku, arī pie atjaunīgiem resursiem nepieciešami harmonizēt. Drošības klauzlas mums ir uh, uguns noturība, ilgtspējīgums, uh, mērījumi, standarti tiek harmonizēti un standarti kļūst globāli. Tagad ASV tieši uh, pieņēmis vairākus ekodizaina standartus, kas ļoti interesanti. Ķīna dara to pašu. Un Eiropas uh, normas, ISO normas kļūst globālas. Tad, ja varat ražot standarta produktu, tas uzlabos jūsu kapacitāti eksportēt, jo visur produkcija tiek standartizēta, un tas uzlabo eksportspēju. Pārvaldības sistēmas arī ļoti svarīgas. Nesena likumdošana tieši tika piedomāts pie energoefektivitātes un energo. Efektivitātes, auditiem, lai vērotu enerģijas patēriņu, tiek veidotas kartas, pat grafiki, lai papētītu samazinājuma iespējas. Bet mums daudz vēl ir jāizdara. tieši pie energoefektivitātes jālikvidē tirzniecības barjeri, barjeras, eh, jālikvidē dominējoši spēlētāji, liela mēroga ekonomika, mm, pieprasījuma eh, koncentrācijas vietas. Mm. Tas viss nepieciešams, lai tirgus darbotos, ir eh, arī nepieciešama labāka informācija ko Eiropas Savienība te var darīt. Uh, Līdzfinansējums ir atslēgvārds, tad paraugprakse, pētniecība attīstība, um, atbalsts uh, uzņēmumiem MVU. Uh, bet sadarbība nav tas pats, kas sadursme. Mm, te mums jāskata uzņēmumu likumdošana Eiropas Savienībā un jādomā ilgtermiņā plānojot regulatīvo ietvaru, uh, lai ilgtermiņā veicinātu investīcijas par um, saistošiem mērķiem. Ja tādi nepieciešami, tad tiem jābūt efektivitātes mērķiem. Ar uh, emisiju mērķiem uh, nepietiks. Efektivitātes mērķi palīdzēs eh, īstenot arī emisiju mērķus. Tie pieraus arī eh, nepieciešama elastīguma. Tātad sestoši mērķi eh, pie efektivitātes. Par potenciālu, pie iespējamiem ietaupījumiem. Potenciāls te ir visos sektoros, to pierāda mm, nesen pētījumi 40% mm, līdz 2030. gadam. Dzīvojamajās ēkās tie pat būtu 61%, rūpniecībā 26%, transportā 41%. Tā tad ļoti liela skaitļa. Bet ēkām ir vislielākā loma. Un līdz 2050. gadam uh, ar eh, efektīvākām ēkām varam ietaupīt līdz pat 80% no enerģijas patēriņa. Ja šī brīža eh, ēkas tiek plānotas eh, saskaņā ar jaunu likumdošanu, mm, dalībvalstīm būtu jāuzlabo inovāciju mm, plānošana par 3% gadā un tas palīdzētu piecas reizes mazināt eh, enerģijas patēriņu gadā. Eh, tādi ir skaitļi, kas pierāda energoefektivitāti. Daudzi dažādi plusi, ko mums dod energoefektivitāte. Tādu ir daudz, kā varat redzēt, par visiem nerunāšu, bet paskatieties grafikā. Paskatieties uz uh, Uh, likviditāti uh, pa labi. Uh, jūs varat ietaupīt un jums parādās šī skaidrās naudas plūsma, ko jūs varat izmantot citiem nolūkiem, lai mazinātu to nabadzību, lai būtu vairāk labklājības, lai radītu darba vietas. Pusmiljona darba vietu līdz 2020. gadam, ja šie brīži uh, taupības politika tiks īstenota konsekventi tas uh, labi ietekmē valsts budžetus, uh, nevajag uh, izmaksāt tik lielus bezdarba pabalstus. Plusi ir daudzveidīgi un to ir daudz. Tātad energoefektivitāte tiešām ir atslēga vārds visā šajā procesā. Tas ir jāsaprot. Vēsturiski Un mēs jau redzam, ka mūsu pirmā degviela vienmēr ir bijusi tieši energo, enerģijas uh, ietaupīšana. Uh, te jūs varat redzēt, um, ja mēs neizmantotu taupīšanas programmas, tad mēs patērētu par 65% vairāk enerģijas nekā tagad. Tātad mūsu um, dzinējspēks ir tieši mūsu taupīšanas politika. Vispār ir vērts aplūkot sīkāk šos skaitļus, jo tie ir pārsteidzoši. Daži piemēri. Es paņēmu Dāniju. Dānijā ir augsti enerģijas nodokļi, neskatoties uz to. Dānija ir viena no labākajām ekonomikām Eiropas Savienībā. Tātad arguments, ka nodokļu nogalina rūpniecību, uh, sevi neattaisnoja aplūkosim Dāniju. Uh, šis ir nesenais pētījums, uh, kas tika īstenots Dānijā. Tas neietekmē privāto sektoru, nodarbinātību, patēriņu, līdzsvaru tirgu. Tam visam ir pozitīvs efekts. globāli ir parādījušies eh, vairāki lieli uzņēmumi. Eh, no Dānijas eh, ir tīras enerģijas tehnoloģijas un pārdošana šai sektorai ir sasniedz 3% no nacionālā kopa mm, produkta. Uh, enerģētikas tehnoloģijas eh, veido 10% no eh, Dānijas kopējā eksporta un zaļās ener energotehnoloģijas. Eh, zaļām energotehnoloģijām ir lielākais īpatsvars mm, šajā miksā. Dānija ir vienīgā pozitīva neto eksportētāja, uh, runājot par zaļajām tehnoloģijām Eiropas Savienībā, tā ka tas ir ļoti iespaidīgi. Un nu, savukārt Malta Eiropas Savienība ir pilnīgi atkarīga no enerģijas importa. Nākamajā grafikā Um, mēs uh, redzam potenciālu, cik var ietaupīt. Um, potenciāls uh, ir uh, ap 19% runājot, piemēram, par cementa mm, patēriņu. Tikpat daudz varētu ietaupīt ķīmijas produktu sektoram. Un kopumā mēs runājam par ietaupījumu starp 12, 20 un 30 procentiem. Noslēgumā. Iekšējais enerģijas tirgus eh, tiks pilnībā izveidots, kad tiks atrisinātas šī brīža problēmas ar energoefektivitāti un kad tiks iestrādāti atjaunojamie energoresursi. Mums jāvienojas arī par saistošiem mērķiem energoefektivitāti. Un noslēgumā neliela, neliels attēls, tas ir uh, Juno zonde. Mm ko, kas tika palaista kosmosā, kas lidoja blakus e, Jupiteram, un lidojot e, tika e, izdarīta šī fotografija, ko var redzēt Zemi un mēnesi. Un um, skatoties uz šo fotogrāfu, es vēlreiz domāju, cik vieni mēs esam šeit galaktikā, bet uh, otra lieta, par ko es domāju, ir kādas tehnoloģijas mums ir, ko mēs varam, esam varējuši panākt līdz šim, ko mēs varam panākt turpmāk. Lielas paldies! Uh, paldies uh, jums uh, par šo uzrunu, Bovīkungs. Kolēģi, jūs uh, noteikti pamanījāt, ka mūsu runātāji ir pārsnieguši savu runāšanas laiku, bet prezentācijas bija ļoti interesantas. Mēs tu tagad uzsāksim diskusijas. At, uh, es atgādināšu, ka tiem, kas vēlas izteikties, jāizpilda dzeltenās lapiņas. Un mēs rīkosimies tāpat, kā no rīta divas minūtes katram runātājam. Un tad uh, divi Nacionālo parlamentu deputāti un pēc tam izteiksies viens uh, Eiroparlamenta deputāts. Tad divi viens, divi viens. Pirmais runātājs manā sarakstā ir uh, Kosovas pārstāvis no ekonomikas un attīstības komitejas. Es laikam nevaru izrunāt pareizi, saka priekšstādāja Sašakēja uh, kundze. Nu, paldies! Es gribēju pateikt, ka pie mums Kosovā pašlaik ir tikai viens operators enerģijas ražošanā, likumdošanā. Pieļauj šādu situāciju, proti, kā ir tikai viens ražotājs, bet Mēs vēlamies tirgus uh, atvēršanu arī panākt. Mēs saskaņojam savu likumdošanu ar Eiropas Savienības likumdošanu, lai atvieglotu ienākšanu tirgu jaunajiem uzņēmumiem, kas ienāk pie mums ar mazajiem projektiem. Gāze pašlaik nav uh, svarīgs enerģijas avots Kosovā. Mēs eh, gaidām, kamēr tiks izveidots starpsavienojums ar Albāniju. Tas ļaus mums iekļauties kopējā enerģētikas tirgū. Tāpat mēs drīz sāksim būvēt jaunu spēkstāciju, bet gribēju būtībā uzdot tagad divus jautājumus. Eh, vispirms par subsīdijām atjaunīgajiem energoavotiem. avotiem Ļoti interesanti bija uzklausīt to, ko pateica Beirera kungs uh, par uzņēmēju darbības aspektiem. Es gribēju jautāt, kā subsīdijas ietekmē enerģētikas politiku un uh, biznesa aprindas? Beirera kungs runāja par emisiju mazināšanu arī dzan. Un es gribētu viņam jautāt, Kā tas ir ietekmējis uzņēmēju darbību? Vai ir bijusi pozitīvā ietekme? Un vai emisiju mazinājums ir izdevīgs uzņēmumiem? Vai subsīdijas palīdz pāriet uz uh, atjaunīgajiem energoavotiem? Un cik ilgu laiku tas aizņems? Lielas paldies! Kolēģi, mēs nevaram pārsniegt runāšanas laiku, jo jādod iespēja izteikties visiem, tāpēc es pārtraukšu visus, kad tik sasniegtas divas minūtes. Bija arī jautājums par prezentācijām. At, ja jūs vēlaties, mēs varam jums nosūtīt visas prezentācijas uz e-pastu. Tagad uzklausīsim Polijas pārstāvi Stanislavu Ivanu. Lūdzu, pēc iespējas īsāk. Paldies priekšsādātāji! Ja mēs runājam par trīs pilāriem enerģētikas politikā, tad jāsaka, ka tikai kopsakarīga pieeja var nodrošināt uh, stabilus nosacījumus ekonomiskajai izaugsmei Eiropā. Ja mēs apņēmamies mazināt emisijas, tas var apdraudēt industrializācijas procesu enerģijas cenas ir saistītas ar enerģētikas un klimata politiku. Augstās cenas kaitēs ekonomiskajai izaugsmēji. Ja mēs Poliju paņemsim par piemēru, tad palielinot enerģijas cenas par pāris procentiem var uh, iznīcināt simtiem tūkstošu darba vietu. Tas ir visai reāls risks, un eh, tas ir saistīts arī ar ETS sistēmas manipulācijām. ETS cenas eh, pašlaik veidojas tirgū, un nevajadzētu tos ietekmēt mākslīgi. Vēl pievērsīšu jūsu uzmanību tam faktam, ka mēs vēlamies uh, Uh, atjaunot ekonomisko izaugsmi. Un ja mēs to vēlamies panākt, tad mēs uh, nedrīkstam palielināt uh, nevajadzīgā veidā enerģijas cenas, ja tas novedīs tikai pie oglekļa noplūdēm. Jāņem vērā arī dalību valstu specifika, jo īpaši geografiskais stāvoklis. Paldies! Liels paldies! Tagad Jozes Embrasas no Eiropas parlamenta. Paldies priekšstādātāji. Godatie kolēģi, šodien mēs runājam par enerģētikas politiku, un mūsu galvenais mērķis ir uh, 2020. gadā sasniegt emisiju samazinājumu. Bet mēs redzam, uh, cik pieaudzis enerģijas patēriņš tagad un kāda situācija ir bijusi laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam. Situācija ir visai uh, pozitīva. Mēs redzam, ka ir lieli uzlabojumi ar māju izolēšanu, jo īpaši Austrum Eiropas valstīs, bet te ir joprojām milzīgs potenciāls. Uh, mēs varam uzlabot energoefektivitāti un ietaupīt ļoti daudz enerģijas. Tagad runājot par atjaunīgajiem energoavotiem. Mums jādomā par to, kā varētu veicināt to izmantošanu. Mēs, protams, varam piedāvāt subsīdijas tiem, kas izmanto atjaunojamos energoavotus maisaimniecībās Daudzi runātāja par to, ka ir vajadzīgs atbalsts atjaunīgajiem energoavotiem, bet es gribētu zināt, vai ir jau kaut kādi noteikumi pašlaik, kas tiek izstrādāti attiecībā uz subsīdijām. Liels paldies! Tagad Grieķijas kolēģis Dionisos Stamenītis, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Nav nekādu šaubu, ka mums ir nepieciešama laba enerģētikas politika, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Un, protams, mums ir jāizmanto esošais eh, satvers Eiropas Savienībā. Mums ir jāizmanto enerģētikas un klimata politika un jāizpilda 2020. gada mērķi, proti eh, jānodrošina stabilas piegādes, jāsamazina uh, CO2 emisijas, jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, jāpanāk arī efektīva enerģijas izmantošana un taupīga attieksme pret resursiem. Visi šie mērķi palīdzēs mums veicināt ekonomisko izaugsmi. Eiropas Savienība spēlē pionieru lomu uh, vides Uh, jomā, un tas varētu ļaut mums sasniegt visai labus rezultātus. Mēs uh, tagad darām visu, lai mazinātu emisijas atmosfērā un uzlabotu sabiedrības veselību. Bet vides pasākumi var negatīvi ietekmēt enerģijas cenas, un enerģija kļūst dārgāka maisaimniecībām un arī rūpniecībai. Tāpēc tik svarīgs ir vienotais enerģijas tirgus. Mums jāparūpējas par to, lai pašmāju enerģijas resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Jānodrošina arī stabilas piegādes, veicinot konkurētspēju. spēju Protams, svarīgi ietaupīt arī enerģiju un uzlabot energoefektivitāti. Ja mēs izmantosim vairāk atjaunīgo energoresursu, tas ļaus mums ražot vairāk elektrības. Grieķija tas arī ir svarīgi. Uzskatām, ka mums jākoncentrējas uz konektoriem, uz starpsavienojumiem un uz tīklu pārvaldību Liels paldies, godāto kolēģi! Tagad Linas Velsīs no Lietuvas uh, parlamenta. Paldies, es gribētu tagad vērsties pie Business Europe. Kāpēc jūs nerīkojaties tā, ka starptiskā tirzniecības palāta, kas aicina cilvēkus investēt nevis brūnajā, bet zaļajā ekonomikā? Es domāju, ka uh, vajadzētu paredzēt ekonomikas uh, izaugsmi nākamajiem 20, nevis 10 gadiem. Pēc 10 gadiem energoefektivitāte noteiks um, ekonomisko attīstību. Un, uh, protams, jāpanāk arī atbilstību klimata pārmaiņu mērķiem. Ja uh, mēs runājam par atjaunīgajiem energoavotiem, tieši tiem vajadzētu pievērsties nevis uh, bīstamajai slānekļa gāzei un uh, uh, oglekļa uzglabāšanas tehnoloģijām, kas arī ir bīstamas. Atjaunojamās enerģijas kļūst arvien lētākas, arī bez subsīdijām. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt ar Chevron, lai Chevron investētu uh, atjaunīgajās uh, enerģijās, nevis slānekļa gāzē jums vajadzētu sadarboties arī ar Eiroparlamentu, lai pieņemtu tādu likumdošanu, kas veicinātu viedos tīklus Eiropā, un tad jūsu darbs būtu arī ilgspējīgs. Paldies, godātais kolēģi! Prodikungs no Eiropas parlamenta. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Paldies priekšsādātāji! Es gribētu sākt ar kādu domu, kuru izteica Bloka kungs. Viņš runāja par elektrības cenām un par to, ka augstās elektrības cenas negatīvi ietekmē ekonomiku. Protams, mums nepieciešams uzkrāt saražoto elektrību, bet mums jārūpējas arī par uh, siltuma uzkrāšanu. Mēs varam izmantot enerģijas pārpalikumus, lai ražotu uh, ūdeņradi, uh, un tā piedāvāt šo saražoto ūdeņradi uh, tām rūpniecības jomām, kurām tas ir nepieciešams. Tas būtu labs pienesums labākajam līdzsvaram elektrības tīklos, un tas nozīmētu, ka pārmērīgas jaudas tiktu pārvērstas citās rezervēs. To var panākt uh, arī uh, ar offshore vēja ģeneratoriem jo um, var ģeneratorus uh, uh, izmantot uh, uh kā uh, hidrauliskos uh, tāds, uzkrāšanas mehānismus. Un vēlreiz paldies visiem runātājiem par interesantajām prezentācijām. Liels paldies tagad Rumānijas parlamenta deputāts Dididžu kungs. S-a spus aici ka mm, în Amerikā există mai multă energie curată și mai ieftină. Paldies, priekšsādātāji! Mēs ļoti daudz šodien runājām par tīrajām enerģijām, par to, ka ASV ir labāks tirgus. Nu, tā laikam ir realitāte, jā. Bet Eiropas galvenais izaicinājums ir uh, tīras enerģijas iegūšana par saprātīgu cenu Balīkungs runāja par to, ka cena nav tas galvenais, galvenais ir izmaksas. Es gribētu, lai jūs atbildētu man uz kādu jautājumu, proti, kā Eiropas Savienības dalību valstis varētu veicināt projektus uh, atjaunīgās enerģijas jomā bez uh, kopējās harmonizētās enerģētikas politikas Mums taču jāparūpējas par to, lai izmaksas visās valstīs un arī cenas visās valstīs būtu uh, vismaz salīdzināmas, ja ne vienādas. Pašreizējā aprēķināšanas sistēma uh, ir tikai solis pareizajā virzienā, bet mums vajadzētu nodrošināt izmaksu un cenu pārreikinu uh, enerģijas apmaiņai starp dalību valstīm. Tieviesait, e, Lietuvos parlamentas. Paldies. Nākamā Beruta Savaitas kundze no Lietuvas parlamenta. Eiropas ekonomikas konkurētspēja ir cieši saistīta arī ar lietotājiem draudzīgu enerģijas tirgu. Gribētu lūgt komisiju nodalīt uh, naftas cenas no dabas gāzes cenām. Un mēs lūdzam izveidot konkurētspējīgu gāzes tirgu. Es varu pilnībā piekrist pārējiem runātājiem uh, attiecībā uz energoefektivitāti un enerģijas taupošanu uh, uh, būvniecības nozarē, transporta nozarē, ēkās. Tas ir tiešām uzdevums, kas būtu mums jāpaveic. Uh, runājot par zaļo ekonomiku un zaļo enerģiju, tika noteikts 2020. gada mērķis. Es to vairs neuzskatu tikai kā Eiropas Savienības mērķi. Es, es aicinātu cieši palūkot, kas ir uh, līderi atjaunīgo energoresursu jomā, piemēram. Dānija, citas valstis, tā ir tiešām nākotne, tā ir Eiropas nākotne. Paldies, kolēģe! Tagad Korēro de Kampuša kungs no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlētos apsveikt Eiropas prezidentūru un arī šī parlamenta deputāts ar šī pasākuma noorganizēšanu. Man ir žēl atzīt, ka Eiropā neesam gājuši pareizo ceļu. Esam iznīcinājuši mūsu uh, ražošanu, rūpniecību, bet tagad mums ir mm, jāatgriežās pie tās. Es nerunāju par uh, Ķīnu vai tikai Indiju, runāju par ASV, kas arī sastāda mums būtisku konkurenci. Uh, es uzskatu, ka diskusijas ir bijušas nedaudz pretrunīgas. Uh, slānekļa gāzes veicināšana, enerģijas ražošanas globalizācija. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izturēties eh, sensitīvāk pret atjaunīgiem enerģijas resursiem un pret notiekošām klimata pārmaiņām. Par spīti tam, ka uh, uh, oglas citviet tiek saražotas lētāk, un mums vajadzētu domāt par mūsu tirgus aizsardzību. Kas mums jādara, lai aizsargātu Eiropas vērtības? Ir jāuzlabo energoefektivitāti, jāuzlabo patēriņa apjomu un citas lietas, ko jau minēja visi runātāji. Mums ir jāuzlabo uh, piegā, piegādes tajās valstīs, kuras atrodas riskantās situācijas savas ģeopolitiskās uh, situācijas dēļ Tāpat mums ir jāuzlabo arī uh, enerģijas uh, sadales tīkli un tie jāpadara efektīvāki. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir reālas uh, tādas konkurences priekšrocības, mums pie tām ir jāstrādā. Mēs Eiropā esam tik daudz strādājuši pie atjaunīgo resursu izmantošanas Eiropā, bet tagad pēkšņi šeit esam zaudējuši visu entuziasmu. Uh, Es nevēlos mazināt a, patieso problēmu nozīmi, bet mums, kas jādara, ir jāveic patiesa izmaksu aprēķināšana. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs manā sarakstā ir Davida Kriperkungs no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos uh, sveikt Floka kungu un Bolvī kungu par viņu paustajām prezentācijām. Es domāju, ka slānekļa gāze ir tāda mirāža tikai. Var jau būt, ka citi tirgus spēlētāji ir spējuši to veiksmīgi izmantot, un es tiešām nedomāju, ka mēs spēsim veiksmīgi konkurēt ar viņiem tie, tieši tīri slānekļa, tīri, tīri izmantojot slānekļa gāzi. Um es uzskatu, ka energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīgs aspekts uzņēmumiem un nozarei kopumā ir jākoncentrējās tieši uz energoefektivitāti. Šo apsvērumu vajadzētu padarīt par prioritāti. Tāpat arī ir jāveicina tas, ka patērētāji varētu um, izlemt un izlemt, kāda veida enerģiju viņi vēlas izmantot. Katrā ziņā Itālijā mēs pieļāvām kļūdu un noteicām diferencētas cenas, teiksim, dienas laikā un naktas cenā, bet šāda praksa nebija veiksmīga un to noteikti nevajadzētu turpināt. Paldies! Uh, Paldies! Nākamais runātājs ir Benamatī kungs no Itālijas. Vārds jums! Paldies, priekšsādātāji! Šī pēcpusdienas sesija ir veltīta tēmai, kas ir ārkārtīgi svarīga manai valstī uh, industriālā konkurētspēja, tādēļ es augstu vērtēju Tajānī kunga teikto. Ir ļoti īsti atbilstīgi teikt, ka Eiropai vajadzētu sākt, atsākt attīstību un izaugsmu pēc uh, budžetārajiem taupības pasākumiem. Un enerģijas cenas tajā spēlēs būtisku lomu. Mēs nespēsim panākt uh, atjaunošanos un izaugsmu bez konkurētspējīgām enerģijas cenām. Mēs tā nevarēsim darīt, ja nenodrošināsim, nenodrošināsim ielīdzīgus spēles noteikums visā Eiropā. Uh, bet kā jau tika norādīts no rīta, tad tirgus lomu nedrīkst uh, ignorēt. Ir jādomā par uh, infrastruktūras un uh, sistēmu attīstību, bet jo īpaši vēlamies panākt patiesu iekšējā tirgus liberalizāciju, um, pie tā ir jāstrādā, jo tā gala beigās ļaus nodrošināt zemākas cenas patērētājiem un uzņēmumiem. Un visbeidzot, runājot par energoefektivitāti, mēs ticam šai efektivitātei. Man nav laika vēl tagad pievērsties detalizētāk citiem jautājumiem. Tādēļ uzsvēršu, ka efektīva enerģijas izmantošana ir uh, vissvarīgākais aspekts, uh, domājot par nākotni. Un tāpat kā strādājot pie atjaunīgajiem uh, resursiem, arī energoefektivitātē mums ir jāstrādā uh, jāveic izpēte un izstrāde un jāmēģina rast labākie risinājumi. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs manā sarakstā ir Eiropas parlamenta deputāte uh, Krats Kundze. Ceru, ka pareizi uzzināju jūsu vārdu. Paldies priekšsādātāji! Es vēlējos sveikt uh, savus kolēģus uh, runātājus un arī Nacionālā parlamenta pārstāvis. Man ir uh, komentārs, kas attiecas uz visiem runātājiem, bet galvenokārt uz Bovīku kungu. Es piekrītu jūs teiktiem par energoefektivitāti. Tomēr tā vietā, lai koncentrētos tikai uz energoefektivitāti, es domāju, ka mums kā politikas veidotājiem vajadzētu atstāt arī citas iespējas atstātas, atvērtas, piemēram, tehnoloģiju izmantošanu, lai samazinātu atjaunīgās enerģijas cenu, mums ir uh, jāatzīst, ka varbūt ir pieļautas ziņā, zināmas kļūdas tehnoloģiskajos soļos, uh, ka tika uzsākti liela mēroga projekti nepietiekami, bez pietiekama izvērtējuma un analīzes, bet um, mums ir jāturpina meklēt alternatīvi enerģijas avoti un jāmazina šo alternatīvu enerģijas avotu negatīvie efekti. Mums ir jāturpina ieguldīt darbs dažādās tehnoloģijās un dažādos procesos, ņemot vērā arī ļoti īpašo Eiropas situāciju, ka mums pašiem nav pieejami milzīgi enerģijas resursi, tikai apvienojot visu, kas mums ir pieejams, tad, tad mēs spēsim panākt tīru um, un viegli pieejamu uh, enerģiju par labu cenu Eiropā. Paldies! Paldies, kolēģi! Uzklausījām daudz jautājumus un komentārus. Un tagad došu trīs uh, minūtes katram no mūsu runātājiem, lai varētu sniegt savas atbildes. Un pirmais uh, - Bējera kungs no Business Europe. Tātad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies visiem par komentāriem. Tie ir tiešām ļoti vērtīgi. Ir uh, vairāk punkti, kuriem gribētu pievērsties. Varbūt uh, nedaudz sarežģīti būs atbildēt uz visiem, jo manas piezīmes ir sešu lapušu garumā, bet mēģināšu tomēr pieskarties vissvarīgākajiem. Uh, Viena lieta, ko pieminēja vairāki deputāti, iekšējais tirgus un saspējas savienošana, tas ir ļoti svarīgi. Mēs tiešām vēlamies nonākt pie labām enerģijas cenām, izmaksām, bet tajā pašā laikā mēs vēlamies sag, pieturēties pie saviem mērķiem, kas mums ir noteikti iekšē enerģijas tirgū, tas nozīmē lielāku konkurenci un arī savstarpējo savienošanu. Es zinu, tas ir aktuāls temats uh, Lietuvā, gan arī Iberijas puslā un citiet. Runājot par subsīdijām, kāda bija to ietekme uz uzņēmumiem? Protams, ja ir uh, eh, 11 procentu likmi kādā projektā, protams, ka šajā projektā jūs investēsiet. Tāds jau bija arī subsīdiju mērķis, runājot par atjaunīgo enerģiju. Un kā jau es teicu, mēs tiešām atbalstam atjaunīgo enerģiju, bet mēs neatbalstam a, pastāvīgas subsīdijas un pastāvīgas maksājumus, ja a, tātad ir. Š tam ir ietekme uz izmaksām, ja uz oglekli un ja gala beigās netiek sasniegti mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Energoefektivitāte. Es augstu vērtēju to, ka daudzi runātāji to pieminēti notiek liels darbs pie energoefektivitātes, tiek veikts lielas investīcijas, jo visbiežamāk tas ir no izmaksu viedokļa visizdevīgākais veids, kā uh, samazināt enerģijas uh, cenas. Bet nedomāju, ka mums te ir jānosaka kādi mērķi, mums ir vajadzīga vispārēja sistēma, kas uh, atstās uh, tirgumu iespējas, uh, lai tas nonāktu pie vis. Uh, ekonomiski izdevīgākajiem risinājumiem. Runājot par tīriem tehnoloģiem, es nevēlos, lai būtu kādi pārpratumi. Tīras tehnoloģijas nav runa tikai par nākotnē, tā jau ir pašreizējā situācija. Un to mēs atbalstam. Mēs atbalstam, ka Eiropas ekonomika tiktu pārveidot par zemā oglekļa ekonomiku, bet tas ir jādara tādā ātrumā un par tādām par tādu cenu, par tādām izmaksām, kas ļaus lielākajai daļai Eiropas rūpniecības palikt konkurētspējīgai, un kā jau teica kolēģis no Portugāles, protams, te ir jāņem vērā arī salīdzinājums globālā mēroga, un globālā mēroga mēs zaudējam savu konkurētspēju, un šī uh, problēma mums ir jārisina. Uh, vēl Uh, varbūt uh, runā, parunāsim par slānekļa gāzi. Es nevēlos iedzināties pārāk sīkās detaļās. Mēs zinām, ka tas nebūs uh, universāls un vienīgais risinājums mūsu problēmām, bet slānekļa gāzi vajadzētu iekļaut pieejamo energoresursu klāstā. Mums vajadzētu izvērst diskusiju par to. Es nesaku, ka mums vajadzētu tai pievērsties. Um, neizvērtējot uh, riskus, mums vēl nav notikusi uh, tādos pierādījumiem balstīta diskusija, ir tikai spekulācijas un mīti, bet es domāju, ka mums nevajadzētu noraidīt šo iespēju Eiropas pilsoņiem. Tā nebūtu pareizā pieeja. Paldies! Ģenerāliem direktori, taip pat. Paldies! Un tagad izteiksies. Utrehts universitātes profesors Kornelis Bloks. Lielas paldies! Un paldies par eh, jūsu komentāriem. Es domāju, ka vairāk stundas mēs vēl varētu diskutēt par šiem lietām, tas koncentrēšos uz atsevišķiem aspektiem. Vispirms, kā atjaunīgā enerģija var stimulēt uzņēmēju darbību? Tā tas var notikt. Uh, Vislabākais piemērs ir Vācija, protams, kur mēs redzam, ka atjaunīga enerģija zaļuma plaukst, vairāki simti tūkstoši cilvēku strādā šajā nozarē, un pat ja mēs zaudējam, pat ja Vācija zaudēja Ķīnai šajā ziņā, preču cenas ziņā, bet kvalitatīvākas uh, preces ar pievienot vērtību tiek ražotas uh, tieši Vācijā. Līdz ar to mm, te parādās jaunas biznesa iespējas, jaunas metodes, uh, uh, jauni stimuli, un um, no šiem stimuliem varētu gūt labumu citas valstis. Tad kā veicināt mājas saimniecības, izmantot atjaunīgo enerģiju Te ir vairākas iespējas. Um, Vācija ir šis iepirkumu tarifs atjaunīgai enerģijai, tad arī lētāki aizdevumi. Ne, ne visām mājasemniecībām ir līdzekļi lai, investīcijām. Līdz ar to banka dod kredītu. Tie iespējams ir eh, tādi īstermiņa, vidēja termiņa pasākumi, ilgtermiņā to nevar eh, piedāvāt, bet, eh, kā teikts, te ir vairākas iespējas. No doktora Prodī bija jautājums par to, vai mums runājot par enerģiju jārunā par ūdeņradi. Uh, tas ir risinājums, bet eh, elektroenerģija ir ļoti vērtīgs eh, energonesējs. Tātad, ja varam izmantot, kamēr varam izmantot elektroenerģiju, eh, mums tas jādara. Tā ir labāka izvēle, salīdzinot ar ūdeņradi. Un nākamais jātājums cik entuziastiskiem jābūt runājot par atjaunīgo enerģiju. Es domāju, daudz mums ir entuziastu, daudz valdību entuziastiski izturas pret šo ideju. Mēs nevaram teikt, ka atjaunīgai enerģijai nav potenciāla. Mēs runājam par gigavatiem, gigavat stundām, uh, runājot par atjaunīgo enerģiju. Protams, tas jāskata kontekstā, bet mēs redzam uh, labās puses zemākas cenas elektroenerģijai, tīrāka vide, darba vietas. Labi, ar integrēšanu tīklā ir problēmas, bet arī to var panākt. Tad priekšrocības ir izšķirošas. Mēs redzam, uh, ko mums tas dod, un mēs varam iet tālāk. Paldies! Paldies profesoram Blokam! Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem, un tagad es došu vārdu. Eiropas energoefektīvas ekonomikas padomas priekšsēdētājam Rendelam Boviem. Paldies! Dažas īsas piezīmes. Lielas paldies par visiem izskanējušiem komentāriem. Viena lieta. Kā investīcijas energoefektivitātē var ietekmēt eh, enerģijas cenas? Problēma ir tāda, ka cilvēki dažreiz baidās no investīciju izmaksām, bet uh, arī investējot tīklā mums ir šīs izmaksas. Eh, investējot spēkstācijā, ja paņemsim ēkas, šī ir ilgtermiņa investīcija, un tas jāpatur prātā. Eh, padomājiet par eh, dzīves ciklu, par aprites ciklu ēkai, kas ir 30, 40 um, gadi. Līdz ar to investīcijas neto vērtība ir ļoti, ļoti pozitīva. Ļoti ātri eh, tiek ģenerēta arī skaidrās naudas plūsma. Tā ir laba investīcija. Jo tehnoloģija paliks, tehnoloģijas palīdzēs ietaupīt dramatiski un uh, atmaksāt iespējams paņemto kredītu. Tas prasīs vairākus gadus, bet uh, šī ģenerēšana notiks. Un uh, pievienotā vērtība tiešām ir ļoti laba. Tā tad viss ir atkarīgs no jūsu aprēķiniem, bet veicot pareizos aprēķinus, jums būs labi skaitļi, pārliecinoši skaitļi. Par atjaunīgo enerģiju daudz kas izskanēja, bet te ir vēl viens aspekts Uh, liknes, mm, uh, ko varam veidot. Un uh, tas, ko jūs iemācāties. Pirmoreiz veicot investīciju, jūs varat daudz ko iemācīties šai procesam, un pēc tam investīcijas jums izmaksās aizvien lētāk. Uh, Pētniecība un attīstība. Jā. Te visu laiku kaut ko var uzlabot, zaļās tehnoloģijas var uzlabot. Tā, tā, tas ir tāds pastāvīgs uh, faktors. Un mērķi, efektivitātes mērķi, mērķi atjaunīgai enerģijai. Tas ir tāds efektīvs tirgus instruments. Mm, es domāju, ka būtu labāks eh, tirgus instruments par saistošu mērķi, jo dalībvalstī ir informācija, dalībvalsts eh, izmanto statistiku, veic aprēķinus, un tad mm, tiek um, nosprausts eh, šis mērķis, mm, izvērtējot vietējās vajadzības. Uh, un eh, piešķirot maksimālo elastīgumu. Tas ir eh, tas mērķa skaistums, un es eh, mērķam ļoti ticu, runājot gan par efektivitāti, gan par atjaunīgo enerģiju. Līdz ar to tirgum un rūpniecība un investoriem ir plašāks apvārsnes, jo uh, teiksim, operatoriem dažreiz jāuzbūvē rūpnīcas, jāpadomā par iekārtām. Ja šī plānošana var notikt ilgtermiņā, tas palīdzēs tirgumu, uzlabos investīciju kapacitāti, dos vairāk izaugsmes un nodarbinātības. Un visi šie plusi apvienosies un pāraugs energoefektivitātei, par kuru es jums runāju visu laiku stāstīju. Paldies! Paldies, eh, kolēģi, dāmas un kungi! Laiks lido! Un mūsu konferenci, mūsu konferenci tuvojas beigām. Līdz ar to pienācis laiks apkopot šīs dienas diskusijas, un visu pirms uh, eh, eh, vēlos no visas sirds pateikties ITRE komitejai un komitejas priekšsēdētājs Artori kundzei, kā arī vice priekšsēdētāji Toja kundzei, mm, kas man palīdzēja novadīt šo pēcpusdienas sesiju. Paldies par iespēju sadarbībā organizēt šo ārkārtīgi svarīgo diskusiju. Paldies arī visiem mūsu referentiem. Mēs uzklausījām dažādus viedokļus šodien. nacionālajie parlamenti un to pārstāvji piedāvāja svaigu skatu uz atsevišķiem aspektiem. Enerģija, enerģētikas politika nav iedomājama bez mm, starp savienojumiem. Mūsu runātāji šodien to uzsvēruši. Tik runāts par enerģijas salām. Tā joprojām tiek skatītas atsevišķas valstis un uh, Es esmu ļoti priecīgs, ka Lietuvas prezidentūras ietvaros mums ir mm, izdevies uzlabot sarakstu, kurā bija 248 mm, operatori. Mm. Šīs darbības palīdzēs izvairīties no enerģijas salām turpmāk. Ja vēlamies energoefektivitāti, nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm. Komisija arī teica, ka vajadzīgi noteikumi, vajadzīgi komisijas paziņojumi, lai zinātu, kādu ceļu mēs uh, izvēlamies. Uh, tas svarīgi uh, ne tikai enerģētikai, bet arī konkurētspējai, pārobežu enerģijas plūsmām, um, labākai uzņēmēji darbības videi. Šodien mēs dzirdējam, ka šī brīža sistēma favorizē lielākas uh, kompānijas, savukārt MVU bieži nav iespējas uh, izdzīvot. Tātad, lūkojoties nākotnē, mums jāizstrādā skaidra stratēģija atjaunīgai enerģijai, jo tā ir nākotne Eiropas Savienības enerģētikas politikām. Mēs runājam par zemākām izmaksām, ražošanas izmaksām. Tas noteiks šo resursu turpmāko popularitāti. Šie resursi jāveicina Eiropas līmenī, lai izvarītos no nevajadzīgas konkurences dalību valstu starpā. Noslēgumā Mūsu diskusijas šodien parādīja, ka iekšējā enerģētikas tirgus pilnveidošana ir daudzpusīgs process, un mums jāskata visi šī procesa aspekti. Vienlaicīgi Lietuvas prezidentūras laikā mēs daudz ko esam izdarījuši, lai sasniegtu šo mērķi, un es ceru, ka turpmākās prezidentūras turpinās mūsu darbu. Vēlreiz uh, Vēlos uzaicināt ITRE komitejas vicepriekšsēdētāju Patrisiju Toju izteikties par šīs dienas diskusijām. Grācie, eh, pokīsime. Liels paldies priekšsādātāji. Man neatliek eh, nekas daudz ko teikt. Varu eh, tikai no savas puses pateikt, ka šī ir bijusi ļoti interesanta sesija, tāpat kā rīta sēdes daļa. Liels paldies Lietuvas prezidentūras pārstāvjiem, kas izvirzīja ideju organizēt šo kopējo sanāksmi. Tā ir bijusi jūsu ideja, paldies par to! Un vēlos pateikties arī visiem, kas prezidentūras laikā strādāja, lai panāktu izvirzītos mērķus. Mēs šajā pusgadā esam pieņēmuši vairākus svarīgus likumdošanas aktus, kas veidos Eiropas politiku ne tikai enerģētikā, bet arī citās politikas jomās. Mums uh, bija ļoti veik, ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība. Liels paldies šimai tētis kungam, uh, kas vadīja šo sanāksmes daļu. Un uh, savu kolēģu vārdā arī priekšstātājas ar Tori vārdā. Gribu pateikties uh, paneļa runātājiem. Uh, viņi daudz pastāstīja mums šodien par enerģētikas tirgus integrēšanu. Mēs visi vēlamies uh, tīrāku un zaļāku ekonomiku. Tas ir mūsu kopīgais mērķis, un esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments ir guvis svarīgas mācības no šīm sarunām ar valstu parlamentiem. Lisabonas līguma galvenā jēga ir sadarbība, sadarbība starp institūcijām un dalību valstīm. Tas uzsver, ka Eiropas parlamentam ir jānodrošina šī sadarbība vēl pirms ir pieņemti svarīgi likumdošanas lēmumi. Pēc eh, šīs sanāksmes mēs varam turpināt mūsu diskusijas, tā meklējot vajadzīgos risinājumus. Mēs zinām, ka situācijas dalību valstīs ir atšķirīgas, bet ir arī kopīgas problēmas, un tāpēc svarīgi veidot kopīgu politiku lai šīs problēmas risinātu. Protams, risinājumi ir vajadzīgi dažādās, eh, dažādos līmeņos, tie ir reizēm jāpielāgo vietējiem apstākļiem. Eh, bet mums jāstrādā Eiropas kontekstā. Un vēl kaut kas. Ļoti svarīgi ir strādāt kopā tieši enerģētikas jomā. Mums visiem nepieciešama enerģija. Tā ir vajadzīga uh, Rūpniecības politikai tā ir vajadzīga izaugsmei un attīstībai. Mēs tagad runājām par reindustrializāciju, un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga enerģija. Tāpat runājot par to, kādai jābūt ekonomikai, mēs varam izmantot vides aizsardzības mērķus, jo vide ir lieliska iespēja mūsu ekonomikas attīstībai. Šodien jūs runājāt par to, ka nepieciešama energoefektivitāte, tīrāka enerģija, eh, ka vajadzīgas investīcijas pētniecībā. Un es varu uh, jūs iedrošināt, kā arī parlaments to uztver ļoti nopietni, kas attiecās uz uh, uh, vadošo lomu rūpniecībā Mums tik tiešām jāveicina izpēte, jo tieši pētniecība var palīdzēt Eiropas Savienībai tiekt uz priekšu. Mums ir vajadzīgi inovatīvi risinājumi vairākās nozarēs. Un Eiropas Savienībai jāstrādā gan valstu līmenī, gan sadarbībā ar privātai, privāto sektoru Visbeidzot, gribu pateikties arī visiem, kas izteicās šajā pēcpusdienā. Tad liels paldies paneļu runātājiem, Bovī kunga, Beirera kungam, Bloka kungam. Kā jau tika teikts, prezentācijas PowerPoint veidā tiks izplatītas pa e-pastu. Paldies, saka arī Žemaitaitis kungs. godātie kolēģi! Domāju, ka šodien mums ir bijusi ļoti ražīga diena, tāpēc atliek pateikties vēl tulkiem, paldies priekšstādātājiem arī, un pabeigt šo sanāksmi. Bet noslēgumā gribu tikai teikt, vienalga, cik ilgu laiku mēs pavadīsim pie diskusijām par enerģētiku, par atjaunīgajiem energoavotiem. Ziemassvētki tuvojas tāpat. Nākamnedēļ ir Ziemassvētki, mēs visi iededzināsim Ziemassvētku eglītes, un tāpēc vēlos novēlēt jums arī jaukus Ziemassvētkus un gaismu jūsu mājās.